Komuniko di aver ricevuto dal gruppo confederale della sinistra. Jā, un tagad es vēlos jums teikt, ka no GOE frakcija Nikolā Vojaniča vārdā mēs esam no AFET saņēmuši vēl vienu nomināciju, vai ir kādi iebildumi šķiet, ka.